Atsāksim sesiju, kas eh, tika slēgta 17. jūnijā 2010. gadā. Sanāksmes eh, protokols 2010. gada 17. jūnija sanāksmes protokols un tajā pieņemtie teksti ir pieejami visiem interesantiem. Vai ir kādi komentāri? Ja nav komentāru, tad uzskatīsim, ka protokols ir pieņemts. Krutko informācija.